Now, um, we would start by... Mēs sāksim mūsu darbu un vispirms pieņemsim darba kārtību. Vai ir kādi komentāri par darba kārtību, vai nav? Uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Tagad, ja jums ir kas sakāms attiecībā uz 11. un 12. janvāra sanāksmju protokoliem, tad varat to izteikt. Nē, arī par to komentāru nav. Labi, protokoli tad arī ir pieņemti. Tālāk pieņemsim mūsu darbkārtības pirmo punktu, skatīsim mūsu darbkārtības pirmo punktu, aicināsim Kukana kungu mums pastāstīt pār savas delegācijas sesinājumiem. Lūdzu, Kukana kungs, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji kungs, dargie kolēģi! 12. starpparlamentārajā sanāksmē ar Eiropas parlamentu un pārstāvjiem no Bosnijas un Hercegovinas tika apspriesti jautājumi, kas attiecās uz Eiropas nākotni. Šīs diskusijas un debatas bija ļoti vaļsirdīgas, reizēm pretrunīgas un ļoti aktīvas, kas attiecās uz progresu par um, integrāciju Eiropas Savienībā, tad mūsu delegācija atkārtoti uzstāja, ka šī valsts acīm redzami velkas tā kā citām šī reģiona valstīm aizmugurī. Ja mēs salīdzinām ar 2008 un 2009 gadu, tad mēs redzam, ka ir ļoti lēns progress, ievērojot stabilizācijas un asociācijas nolīgumu mēs atkārtoti uzstājām uz šo, bet mūsu mm, pretējā puse pārāk lielu entuziasmu par šiem aizrādījumiem neizrādīja. Mēs norādījām uz dažādu reformu nepieciešamību, kā arī uz neatkarīgu iestāžu nepieciešamību un Mums ir e, mēs arī uzsverām, ka nepieciešams neatkarīgs parlaments, nepieciešama konstitucionāla reforma, lai ir nepieciešams arī īstenot um, Eiropas um, cilvēktiesību tiesas decembra lēmumu kādā lietā, kurā šī valsts ir iesaistīta, tad arī ir jānovērš diskriminācija pret trim pamat tautām, un viņiem tiek liekts kandidēt, piemēram, prezidenta vēlēšanās, vai arī tikt ievēlētiem parlamentārajā asamblējā. Bosnijā un Hercegovinā politiķi ir ļoti sašķelti. Spiričakungs, kas ir premjers, teica, ka tas var aizņemt vairākas nedēļas, tomēr parlamentārieši nebija tik pārliecināti par to, ka tās ir īslēcīgas grūtības. Vēlēšanas notiks 3. oktobrī šoruden. Mēs uzsvērām, ka ir nepieciešams ieviest šīs izmaiņas pirms oktobra vēlēšanām, kas attiecās uz uh, vīzu liberalizāciju, tad tur ir sasniegti labi rezultāti, un mums liekas, ka Bosnija un Hercegovina sasnie ir sasniegusi visas nepieciešamās prasības un tās izpildījusi. Mm, mums bija arī komisijas vērtējumu grupa tur, un um, šī grupa tur viesojās jau atkārtoti. Un um, tas viss mums liek secināt, ka, ja politiķi pieliks spēku, tad ir iespējama šīm valstīm, šī valstī pozitīva no, um, ir iespējama. Mums bija ļoti svarīgas diskusijas arī ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, NVO bija ļoti nobežījusies par šo liberalizēto vīzu režīmu uzsākšanu pirms vēlēšanām, baidoties, ka politiskās partijas varētu to ļaunprātīgi izmantot saviem nolūkiem. No pozitīvās puses mēs ļoti priecājamies, ka ir noslēgts līgums ar Horvātiju par um, noziedznieku izdošanu. Tad mēs arī runājām par finanšu krīzi un ir skaidrs, ka e, šī krīze ir arī tādēļ, ka ir nepieciešamas nopietnas finanšu reformas. Un vēl noslēgumā es vēlētos teikt, ka Bosnijai un Hercegovinai ir nepieciešams iedzīv... tautas skaitīšanas likums, lai būtu uzticami statistikas dati. Un runājot par um, Bosnijas un Hercegovinas Eiropas Savienības perspektīvu, tad um, Bosnijā un Hercegovinā ir jārealizē nopietnas uh, socioekonomiskas reformas un programmas. Ir jāizvairās no tukšas reko, retorikas un arī jāizvairās no tādas retorikas, kas nav savietojama ar Eiropas Savienības vērtībām. Un runājot par vēlēšanām, kuras es eh, tikko pieminēju, tās tad notiks oktobrī, un mēs uzskatām, ka politiskajām partijām ir jāizturas atbildīgi, viņas nevar ļaunprātīgi izmantot šo situāciju, lai uzkurinātu kaut kādas nacionālas bailes un emocijas. Un e, mēs nevaram neko teikt, kamēr neesam uh, sagaidīju šīs vēlēšanas un nezinām, kādi ir to rezultāti. Šajā valstī valda ļoti negatīvs politisks klimats un tika izteikts kopīgs politiskas paziņojums, kur vienas partijas pārstāvis vēlējās un um, kur viņi vēlējās noraidīt visas atsauces uz HR, E, U, S, R. Un ir uh, ļoti nepieciešams, lai Eiropas parlaments turpinātu šo dialogu uh, Zinot un apzinoties, ka šo aktivitāšu konkrēti rezultāti varbūt būs grūti sasniedzami tuvākajā nākotnē, tāpēc ir nepieciešams izmantot visas iespējas, sanāksmes, konferences un visu pārējo, lai aicinātu Bosnijas un Hercegovinas politiķus um, un izteiktu atbalstu Eiropas nākotnē Bosnijai un Hercegovinai, bet viņiem ir jāizpilda kritērija pilnībā bez kādām atlaidēm. Mūsu delegācija izrādīja vienotību, paužot šo vēstījumu. Vis, pal, tas ir viss. Paldies, priekšsādātāja kungs. Well, thank you very much. Lielas paldies. Lūdzu, Pakas kundze. Es tikai drusku papildināšu no savas puses. Konferences, Sarajevas konferences parādīja, ka deputātu domāšanā nekas nav mainījies. Neviens nav gatavs panākt otram pretī, lai tiektos uz valsts kop, kop, kopīgās valsts stiprināšana vai e, pārkārtošana, tad es domāju, ka mums ir gaidāmā ļoti sarežģīti laiki, kurus nākamās vēlēšanas arī neatrisinās. Jautājums, vai pirms vēlēšanām izdosies panākt e, bezvīz režīmu vai nē, tas ir pilnīgi e, nesvarīgs jautājums, jo nav alternatīva esošām partijām, un šīs partijas nav gatavas uh, spērt soļus uh, eh, pretī vienotībai. Katrs uh, cenšas panākt savas maksimālās prasības. Konsens, kompromiss, kāds ir nepieciešams mums šeit strādājot kopā, uh, arī tur būtu nepieciešams, bet tur tas neeksistē. Mums bija arī saruna ar premjerministru, un viņš ļoti labi prot pārdot lietas, bet viņš neko nedara. Tāda ir problēma. Viņš pat neieceļ atsevišķu aģentūru direktors, bez kuras valsts nemaz nespēja funkcionēt. Tādēļ es domāju, ka mums būtu jābūt daudz stingrākiem, Eiropas Savienībai būtu jābūt daudz stingrākai pret valdību. Spiričs bija pie manas birā pirms gadu un sūdzējās, ka starptautiskā sabiedrība vienmēr tikai runājot ar partiju vadītājiem, nevis ar viņu. Nu, kāpēc tad runāt ar viņu? ja viņš ir tikai savu partijas vadītāju e, izpildītājs, tad jau varam runāt uzreiz ar partijas vadītāju, un tāda arī problēma, nav patstāvības attiecībā uz šīm pozīcijām. Šeit ir tāda pilnīga atkarības situācija no tiem, kas ir deleģējuši e, šos, šīs personas, šīs amatpersonas, un tāpēc arī visu laiku viss griežas riņķī. Uh, Jūs ziniet, ka es jau 1992. gada uh, intensīvi interesējos par šo reģionu Sarajevu, un tajā es bieži uh, tur, to apmeklējus, un esmu bi arī bijis ļoti interesēta par pozitīvu sadarbību attiecībā uz vidu. Man bija cerība, ka varbūt tas dos iespēju arī citās jomās spērt soļus uz priekšu, bet tā tas nav. Un man tiešām jāsaka, ka arī pēc šīm vēlēšanām uz Eiropas Savienībai uh, daudz stingrākie ir jātiec pret šo valdību un pret to jaunveidojamo valdību, kas tad būs un ar pārtījām un jānorāda viņiem uz to, ka konstitucionāla reforma ir pilnīgi neizbēgama. Finčī lieta noved pie tā, ka tie, kas nav ne bosnieki, ne horvāti, ne serbi, bet tā saucamie citi, ka tie tagad konstitūcijā kaut kā tiks uh, eh, izsvītroti un kaut, bet tagad no šiem pārējiem vienmēr būs uh, kaut kas ceturtais. Vienmēr ir uh, E, e, visu amatu sadalīt uz šīm trim grupām. Bet kas tad ir šie pārējie? Tagad būs vēl ceturtā grupa. Mums ir tūkstoš, tūkstošiem jaukto laulību, un šo, e, šajās laulībās dzimušie bērni negrib teikt, kas viņi ir, un viņi, viņi ir Bosnijas Hercegovinas pilsoņi, viņi nav citi. Un tāpēc, es domāju, mums es, esam liela problēma priekšā, un es ļoti sirsnīgi gribētu aicināt, lai mēs arī Ledijai Ešanai un Filipu kungam uh, skaidri pasakam, ka mūsu e, ticamība e, šeit e, ir uz spēles. Paldies! Mēs bez šaubām no, nu, novērtējam jūsu viedokli. Lūdzu, Munīs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es piedalījos šajā delegācijā. Es biju tās sastāvā un es vēlētos pateikties Kukana kungam par to, kā viņš vadīja šīs delegācijas darbu, jo šī situācija politiski ir ļoti sarežģīta Bosnijā, Hercegovinā. Tas ir, ka tur nav politiskās grības politiskajās partijās, lai celtu tādu valsti, kas um, vispār vēlas sev kaut kādu nākotni un ir ļoti nepieciešami starptautiskie nolūgumi, nolīgumi, bet Bosnija Hercegovina to nevēlas slēgt. Tāpat ir nepieciešama konstitucionāla reforma un tad arī jādomā, ko mēs darīsim attiecībā uz tiem 6-7% politisko. 6, Uh, politiķu, kas nevarēja piedalīties vēlēšanās, tādēļ, ka viņiem tas bija liegts. Par to nekāda vienošanās atrast nav. Tāpat arī ļoti liela sašķeltība starp pilsonisko sabiedrību un politiķiem. Mums pat tika lūgts, lai mēs eh, neliberalizējam visu politiku līdz vēlēšanām, lai tas nesanāktu kā pašreizējo politisko spēku leģitimizācija. Un Eiropas Savienībai un Eiropas parlamenta priekšā ir ārkārtīgi smags uzdevums. Mums ir jāpārliecina Bosnijas un Hercegovinas politiskie spēki, ka uh, viņiem ir jāveic dažādas reformas, īpaši konstitucionālā reforma un arī reāla demokratizācija ir nepieciešama. Uh, ir jāizveido viengabalaina valsts un nevis tāda sašķelta un saskaldīta. Paldies, Ulandes kundze. Thank you, Chairman, very much. Tas paldies priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pateikt pāris vārdus. Tādēļ, ka februāra sākumā Mums bija Alde grupas misija, un delegācija arī tika nosūtīta uz Bosniju un Hercegovinu, gan uz Sarajevu, gan uz Paneluku. Un mums bija iespēja satikties un um, aprunāties ar lielākajiem politiskajiem spēkiem un arī ar pilsonisko sabiedrību. Man liekas, ka un es esmu par to ļoti pārliecināta, ka Daytonas nolīgums bija ļoti vajadzīgs un nepieciešams 95. gadā. Tomēr mums vajadzētu būt pragmatiskiem e, pašlaik, un mums to vajadzētu pārskatīt tādēļ, ka politiskā atbildība valstī nav politisko spēku varā, bet gan starptautiskās kopienas rokās, un es domāju, ka tas kavē turpmākās reformas tur uz vietas. Mēs to dzirdējām no visiem politiskajiem spēkiem, vienalga, ko viņi arī pārstāvēja. Viņi visi teica, ka tik ilgi, kamēr nebūs vietējas politiskās atbildības, tikmēr būs ļoti grūti kaut ko izdarīt, jo politiskie spēki vienmēr vēršas pie šiem starptautiskajiem atbildīgajiem un nokrat atbildību no sevis. Tāpēc es domāju, ka ja mēs vēlamies, lai Bosnija un Hercegovina pietuvotos Eiropai un kļūtu par Eiropeisku valsti, tad mums nevajadzētu turpināt viņus eh, tā lolot, un varbūt ir laiks atcelt šo augsto pārstāvi. Un lieta ir ļoti nopietna. Mēs ļoti daudzās sanāksmēs dzirdējām, kā drošības situācija vēl ir diezgan nestabila, un tieši tāpēc starptautiskajiem militārajiem spēkiem vēl būtu jāpaliek valstī, pat ja augstie pārstāvji dodas prom. Un tas attiecās uz pilsoniskās sabiedrības ignorēšanu. Man liekas, ka tas zināmā mērā ir Daytonas līguma rezultāts, jo mēs ar šo Daytonas līgumu tā kā sagatavojām augsni tam, lai pilsoniskā sabiedrība tiktu atšķelta. Uh, ka būtu cilvēki, kas, nā, kuriem nav atļauts piedalīties politiskajā dzīvē. Par laimi mums ir bijis arī Strasbūras tiesas lēmums par šiem jautājumiem. Bet visas izmaiņas ir ļoti lēnas, un lielākās bažas mūsu delegācijā bija par to, ka jaunieši, jaunā paudze ir ļoti sašķelta, viņi dod uh, Viņi dodas uz dažādām skolām, viņi savā starpā nesazinas un ilgtermiņā, ja šāda situācija turpināsies, tad ar starptautiskās kopienas palīdzību caur mm, augstā pārstāvja bīroju mēs vienkārši nevarēsim vairs šo valsti mm, tai liktai doties uz priekšu, tā drīzāk spērs soli uz atpakaļ. Un šīs valsts pilsoņi pilnīgi noteikti ir pelnījuši brīvību. Un mums Eiropas Savienībā vajadzētu par to cīnīties. Paldies. Very much. And uh, Mrs. Boskurt. Please. Paldies, Boskurts kundze. Jums vārds. Thank you, Chair. Uh, first... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms paldies Kukānu kungam par ļoti labo ievadu un gribēju uzdot jautājumu. Pakas kundze, manuprāt, ļoti skaidri pateica, ka situācija saistībā ar politiskajām partijām ir ļoti sarežģīta. Uh, Tad, kad mēs bijām uh, sēdē ar Insko kungu, viņš minēja, ka ir uh, jauna partija, kuru ir uh, nodibinājis šis te režisors, kas uh, vinēja Oskaru, un uh, tur uh, viņu mērķis ir apkopot uh, cilvēks no dažādām tautībām un arī no jauktajām laulībām. Uh, Un uh, tiešām var redzēt, ka viņi laikam grib atteikties no nacionālismu. Tāpēc gribēju uzdot jautājumu Kukānu kungam, vai jūs tikāties arī ar šo jauno partiju un kā jums šķiet, kādas ir izredzes šai partijai vēlēšanās? Well, thank you. And... Paldies. Tagad uh, Lunačeka kungs lūdzu. Kundze. Paldies, priekšsēžkungs. Marija Kornel bija arī delegācijā, bet viņa diemžēl nav šeit. Um, bet es gribētu runāt par to, ko arī Paks kundze jau runāja un citi, proti e, šī ļoti negatīvā situācija attiecībā uz konstitūciju. Es tikai varu piekrist jau sacītam, ka arī mums Eiropas parlamentam būtu jāizdara liels spiediens, vai, nu labi, vienalga kā nosauksim to, jāatbalsta Eštons kundze, Filis kungs. Uh, ka arī eiropeiskā perspektīva e, nav iespējams to sasniegt bez konstitūcijas grozījumiem un nevis tad, ja šie pārie, tad būs ceturtā grupa visās uh, iestādēs. Tā tas nedarbosies, tas tikai vēl to visu padarīs absurdāku. Tā tad arī no mūsu puses e, varam šeit paust tikai atbalstu, bez tā tas nebūs iespējams. Man interesētu arī Kukāna kunga atbild uz jautājumu uz Boskurts kundzes jautājumu, jo arī es dzirdēju jau par šo jauno partiju un mani tiešām interesētu, vai viņiem ir kāds izredzes. Paldies! Labi, tad dosim vārdu Kukan kungam. Paldies, paldies kolēģi par jūsu komentāriem. Man jāpiekrīt Pakas kundzes teiktajam, ko arī Lunačekas kundze atbalsoja, es domāju, nav cita ceļa, kā turpināt dialogu ar vēl eh, stingrāk uzstājību attiecībā uz jauno valdību, bet stabilākā eh, Rietumu Balkānu, kas arī sevi ietver Bosniju Hercegovinu, eh, ir nepieciešami Eiropas Savienības nākotnē arī dzan. Tādēļ mums būtu jābūt pacietīgiem, ne pārāk pacietīgiem, bet šis dialogs būtu jāuztur arī nākotnē. Kas attiecas uz Kristīnas Ojolandes sacīto par Daytonu, ir vērts eh, mūsu diskusijās par to ļoti nopietni padomāt. Daži politiķi un arī NVO ļoti stingri uzstāja, ka startotiskās sabiedrības uzspied Daytonas nolīgumu. Tajā laikā tas bija labi, jo tas mums atnes mieru, bet tagad mēs dzīvojam tādos apstākļos, kad mums ir kaut kas no ārienes uh, uzspiests, un tagad tāpat starptautiskā sabiedrība vēlas, lai mēs to atkal mainītu. Tā nav tā vieglākā situācija. Jā, protams, laiki ir citi, eh, kā tad, kad Daytonas nolīgums tika parakstīts, un ir jādomā par nākotni. Kas attiec uz ES augstā pārstāja īpašā pārstāja nākotni un 5 plus 2 apstākļiem, kas eh, to zina pašlaik, to ļoti grūti pateikt. Eh, jaunā partija, naša stranka, Par to tik jautāts Boskots kundze jautāja, mēs ar viņiem netikāmies. Runājot par nākotnes perspektīvām, ir ļoti grūti pravietot kaut ko par politisko nākotni, bet es teiktu, ka līdz šim nekas nenorāda uz to, ka viņi varētu būtiski ietekmēt valsts politisko virzību. Bet nu labi, dzīve rādīs. Tas būtu viss priekšsēžu kungs, laika mēs viss izskanējušos jautājumus centos atbildēt. Paldies par debatēm, paldies par delegācijas locekļiem, kas strādāja ļoti efektīvi. Paldies! Pakas kundze vēlreiz vēlējās runāt. Jā, es esmu referenti Bosnijas jautājumā, un tādēļ es domāju, ka man debatēs vēlreiz um, kas jāsaka. Jāapzinās skaidri šāda lieta. Daytona bija šī jau, šīs jaunās valsts pamats, un Daytonu var grozīt tomēr, bet ne mēs, mums tas nav jādara. Tas ir jādara politiskajām partijām šajā reģionā. Neviens viņus netraucēs uh, padarīt savu valsti uh, dzīvot spējīgu un pārvaldāmu. Nevar tā sacīt, ka, nu jā, e, tas viņiem tik uzspiec no ārienes, jā, tas bija vienīgais veids, kā e, pārtraukt kāru, tagad viņiem jau kārtējo reizi ir iespēja konstitūciju grozīt, ir vēlēšanas, var kaut ko mainīt, un tāpēc mums ir jāizdara šis spiediens uz viņiem, ka viņi arī kaut ko mainītu. Mēs arī bijām par to, ka, starptaut, e, ka augstais pārstāvis viņam būtu uh, Eh, jāpamet valsts, bet eh, priekšnoteikumi vēl nav izpildīti. Šajā valstī nebūtu vienas pases, nebūtu viena, vienas uh, automašīnu, uh, uh, nu, valsts numurzīmes, nebūtu ka, viena kāroga, uh, ja nebūtu augstā pārstāvja. Paši politiķi to nespēja uh, panākt, un tāpēc tam arī ir savu jēgu. Viņš labprāt pamest šo valsti, arī es domāju, ka mums vajadzētu palīdzēt viņam to izdarīt pēc iespējas drīzāk, bet tas ir vietējo politiķu ziņā. Ja viņi 5 plus 2 priekšnoteikums izpildīs, tad viņš var doties. Nav jautājumu par to, bet viņi tos nav izpildījuši. Un pārstāvju palātas uh, spīkers mums sacīja, ka vīzi jautājumā jūs mums devāt ļoti skaidru ceļkārtu lūdzu. Iedodiet mums arī šajā ziņā ļoti skaidru ceļkārtu. Mēs teicam, nu, bet mēs taču jums jau to esam iedevuši, jums tā ir jau rokās. Bet viņi to nespēja noticēt, ka tā ir tāda ceļkārta, ko viņi var izpildīt un kur viņiem ir jāizpild. Un tad vēl viena lieta es gribu sacīt. Es gribu visus brīdināt E, izplatīt baumas, ka Bosnija-Hercegovina nav droša, tā nav taisnība. Bosnijā ir mazāk noziedzības nekā e, vienā otrā Eiropas valstī, pirmkārt, otrkārt. Nav bijušas uh, uh, militāras sadūras mēs starp uh, etniskajām kopienām, bet ir labi, ka mūsu EUFOR spēks, uh, spēki tur paliek, nevis lai kā, uz kādu izrīt spiedienu, bet lai uh, raidīt viņam signālu, ka mēs interesējamies par šo cilvēku eh, dzīvi un viņa dzīves apstākļiem. Eh, lūdzu, neizplatiet baumas, ka šeit ir nedroša situācija valstī, tādas nav. Paldies! Laikam mēs visi apzināmies, ka šī debate um, ir parādījis mums šīs valsts un šī reģiona nozīme. Ja Bosnija, Hercegovina eh, snauduļo tad visi mūsu pārējie e, pasākumi arī tiks negatīvi ietekmēti. Jā, te tika vairāk kāds acīs, ka Dayton bija nepieciešama, lai karu apstādinātu, bet tagad mums ir jāpārskata tā, jo tā traucē valsts e, tā laika attīstībai. Bet es domāju, arī tas būtu ar tādu e, devu sāls um, šis atzinums jāskata, jo uh, apstākļi tur nav vēl stabili, un mēs nevēlamies, eh, lai tie kļūtu vēl nestabilāk. Tādēļ es aicinu Kukānu kungu un arī referentes kundzi Pakas kundzi ar mūsu priekšsēda Albertīnī kungu e, e, uzrakstīt vēstuli ar jūsu galvenajām prasībām e, augst augstajam pārstāvim, kā arī komisāram Fülem adresētu, lai būtu juridisks pamats un lai būtu skaidrs, ko mēs tālāk vēlamies no viņiem gaidām. Es eh, pieņemu, ka jūs tam varat piekrist šim ierodasinājumam. Labi, paldies. Tad uh, nākamais punkts aicināsim grāfu Lamsdorfu savu ziņojumu mums prezentēt. Paldies, priekšsēžkungs! E, šajā jaunajā sasaukumā mēs pirmo reizi šādu ziņojumu e, tagad apskatām, tāpēc daži ievadvārdi no mans puses. E, šai padomē ir uh, sava darba grupa, kas strādā ar ANO, tur strādā arī uh, uh, cilvēktiesība apakškomitejas budžeta jautājumu kolēģi, un šis ziņojums tiks nodots padomē, tas ir tehniski uh, uzskatāms par uh, ieteikumu padomē par ES prioritātēm ANO nākamajā ģenerālā asamblējā, e, kas sāksies šī gada rudenī. Mēs esam uzsākuši neformālu dialogu ar attiecīgo padomas darbu grupu. E, pagājušā gadā es priecājos jums paziņot, ka es kā mūsu darba grupas priekšsēdz esmu atkal uzaicināts e, šeit mūsu secinājumus prezentēt darba grupā, padomas darba grupā. Un līdz rītdienai pulksten 18. rakstveidā var iesniegt grozījums. Pa ko ir runa šajā ieteikumā? Tajā sešas sadaļas. Pa pirmo es tagad runāšu mazliet plašāk, tādēļ, ka Lisabonas līgums spēkā stāšanās uh, to diktē. Te ir runa par Eiropas Savienības lomu āno. Pārējās sadaļas mm, runā par globālo pārvaldību, uh, mieru un drošība, ANO reformām, attīstību cilvēku tiesībām, klimatu pārmaiņām. Temats Eiropas Savienība apvienoto nāciju organizācijā, nāciju organizācijā te galvenokārt runa par to, kā, kāda būs ES loma tagad sadarbībā ar apvienoto NATO organizāciju un rotējošās prezidentūras atkrišana nozīmē e, to, ka tagad e, augstais e, pārstāvis uzņemās koordinēšo lomu, ko līdz šim rotējošā prezidentūra veica, bet mēs vēl neesam tam gatavi. Mūsu aparāts tādēļ tas jau drusku jāpagaida. Un tas pat attiecas arī uz uh, nominācijām no ES puses ANO amatiem, te mēs gribētu uh, panākt to, ka turpmāk mēs vairāk uh, vienot rīkotos. Ir divi svarīgi ANO gadi vai mērķi. Viens ir šogad ANO tūkstošgadus mērķu pārskatīšana un arī ieročinējas platīšanas pār, līguma pārskatīšana nākošgad. gadu Mm, cilvēktiesību komiteju, bet arī miera konsolidācijas komiteju. Tie ir procesi, kas norisināsies 2011. gadā, un tie, kas mazliet zina ANO organizāciju, zina, ka jau šogad, protams, notiek gatavošanās darbi. Kas attiec uz globālo pārvaldību, mēs iepaši vērību pievēršam tam, lai starp G20 un ANO eh, tiktu rastu stingrāk saiti, ārnu eh, leģitimitāti eh, mūsuprāt ir neapšaubām, G20 ir praktiski un prātīgi, bet E, tā nevar ANO leģitimitāti aizstāt. Tādēļ mēs aicinām ANO e, dalībvalsts pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanos e, beidzot nonākt pie viengabalains attieksmes pret, attiecībā uz ANO drošības padomas reformu. Diemžēl Eiropas Savienība šajā jautājumā ir dziļi sašķelt, kā mēs visi to zinām. ANO ir e, jaunu e, tādu e, arhitektūru pieņemas attiecībā uz dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanu. Tā arī mums ir savierosinājumi, kas attiec uz mieru un drošību. Šeit mēs iestājāmies par AES un ANO sadarbības saskaņošanu, tības uzlabošanu, īpaši attiecībā uz mieru uzturēšanas misijām un mēs vēlamies arī DPKO, tātad miera uzturēšanas uh, nodaļa ANO ģenerāla sekretariātā uh, uh, padarīt efektīgāk. Es domāju, ka arī šim jautājumam būtu jāpievērš dalībvalstīm. Mūsuprāt, uh, miera uzturēšanas komisijas eh, loma ir ļoti nozīmīga un tā būtu jāstiprina eh, arī pretīm ANO ģenerāla eh, drošības padomēji. Es vēlos pateikties attīstības komitejas kolēģiem, kas attiecas uz attīstības jautājumu, darb, mūsu darba attīstības jautājumiem, īpaši, kas attiecas uz tūkstošgadus mēģi pārskatīšanu, tas bija ļoti interesanti, un uh, Tie kolēģi, kas piedalījās šajā darbā, zinās to, ka Ņujorkā mūsu ikgadējā eh, ceļojumā turien rudenī mēs diskutējām par to, kas tad ir eh, vissvarīgākais tūkstošgadus mērķis un tūkstošgadus attīstības mērķis. Un neviens eh, neuzdrošinājās uh, pateikt, kas ir šis mērķis, bet uh, starp rindiņām tā sakot bija skaidri jūtams, ka īpaši piektais mērķis um, māšu veselība Tā, tam vajadzētu kļūt par īpašu akcentu, lai arī attiecībos pāriem mēs panāktu lielāku e, progresu, un par to arī šeit ir runa. Tad par cilvēktiesībām e, mēs e, arī esam saņēmuši e, palīdzību no cilvēktiesību apaškomitejas. Mērķis ir tāds, ka trešā apaškomiteja ANO, kas atbild par cilvēktiesību jautājumiem un samērā jauno Ženēvā eh, esošo ANO eh, cilvēktiesību padomu, ka šīs eh, attiecības starp šīm institūcijām jāuzlabo. Trešās um, komitejas universālā kompetence šajā kontekstā mums šķiet ļoti svarīga. Mēs izteicāmies par to, ka ANO uh, politika eh, par eh, nāsodu atcelšanu ir jāturpina, Eiropas politikas atvainojums, un sieviešu eh, tiesību jautājumi paliek ļoti aktuāli arī cilvēktiesību kontekstā. Uh, Vēl šajā sakarā informēt kolēģis, ka jaunā ANO ģenerāla sekretāra īpašā pārstāve seksuālās vardarbības apkarošanai kara uh, reģionos ir kļuvusi bijusi komisāra Margot Valstrēm. Mēs par to ļoti iestājāmies un uh, mēs viņus skatījām par izcili kandidāti šim amatam, mēs ļoti iestājāmies par viņas iecelšanu šajā amatā, mēs ļoti priecājamies, ka ģenerāls sekretārs Banski Mūns Margot Valstrēm ir eh, kā īpašo pārstāvu šim amatam iecels par klimata pārmaiņām, tas ir pēdējais punkts. Mēs eh, ar lielu interesētību raugamies uz eh, COP16 konferenci Meksikā, decembrī, protams, bet es ļoti vēlos pateikties kolēģim Jolainanam, vidas komitejas eh, vadītājam, kurš ierosināja diskutēt vispār eh, par to, cik lielā mērā šāda globāla konference var eh, panākt rezultāts. Mēs no vienas puses vēlamies, lai šis process norisinātos ANO organizācijas ietvaros, bet no otras puses mēs redzējām Kopenhāgenā, ka organizatoriskās struktūrāls kļūdas, kas šeit atgadījās, diemžēl noveda pie no nu, nekādi ne slavējama vai uzteicama rezultāta, un par to būtu jādomā arī turpmāk e, mūsu e, e, dalībvalsts, arī pēc ANO harts ir šīs organizācijas dalībvalsts, tāpēc mums par to jādomā. Un lūk, tātad mūsu ieteikumu padomēji līdz rītdienai pulksten 18. vēl var iesniegt grozījumus, un ja jums ir komentāri vai jautājumi, es ļoti labprāt tos uzklausīšu. Paldies, tagad vārds Munīsas kundzei. Eh, gracias. Liels paldies! Es vēlētos gan pateikties, ka apsveiktu grāfu Lansdorfu gan par viņa darbu delegācijā Ņujorkā, gan arī gatavojot rezolūcijas priekšlikumu par 65. Um, par apvienoto nāciju organizāciju ģenerālās asamblējas 65. sesiju. Uh, Nu, un es vēlētos teikt, ka te ir ļoti daudz tēmas, kas šajā sesijā tika izskatītas, un grāfs Lansdorfs ir ļoti labi to visur apkopojis. Un viņš arī ļoti labi sadarbojās ar politiskajām grupām. Viņš pat ir iekļāvis to, kas, par ko tika runāts sagatavošanās sanāksmē. Tomēr es vēlētos. Uh, piedāvāt uh, vairākus grozījumus. Pirmais attiecās uz to, ka Eiropas Savienībai ir jārunā vienā, vienotā balsī kopš Lisabonas nolīguma. Nu, un tad es vēlētos vēl arī balstīties uz Kopenhāgenes secinājumiem attiecībā uz klimata pārmaiņām. Tāpēc es vēlētos arī vienu kompromisa grozījumu, kas attiecās uz tūkstošgadus attīstības mērķiem. Uh, Un eh, tā ir tāda globāla pakotne, kurus nevar sadalīt atsevišķi, kaut arī daži jautājumi ir labāk izstrādāti nekā citi. Man liekas, ka mums ir jāstiprina ANO cilvēktiesību padome un mums ir jāņem vērā ANO institucionālā reforma un būtu nepieciešams arī atsaukties uz jauno dzimumu e, nostāju Eiropas Savienībā. Un um, vēlētos, lai tā tas tiek īstenots cik ātri vien iespējams, bet principā rezolūcija man liekas ļoti pilnīga un atspoguļo to, ko politiskās grupas teica sanāksmē. Paldies, lūdzu, Milāna Monkungs. Yep. Yo también quiero unirme a la. Jā, es arī vēlētos apsveikt Lansdorfa kunga par piedāvāto tekstu. Man liekas, ka šis teksts ir ļoti pilnīgs un līdzsvarots, un tajā ir iekļautas, iekļauti arī priekšlikumi, kurus mēs izteicām uh, eh, 8. februārī, un arī uh, sanāksmēs, e, kas bija pirms 8. februāra. Es piedāvāšu īsus grozījumus, kas būtiski nemaina tekstu. Es jau Lansdorfa kungam par to teica pirmais attiecās uz B daļu, kuras vēlējos, lai tiktu minēts, kāda ir ANO pīlāri un sevišķi pieminēt cilvēktiesības. Man liekas, ka šāda nianse palīdzētu tekstu uztvert. Nu, un tad vēl es vēlējos runāt par vispārīgo konvenciju ciņai pret terorismu. Man liekas, ka teksts būtu pilnīgāks, ja mēs uz to atsauktos. Nu, un tāpat man būs arī grozījums par cilvēktiesību jautājums, lai šo tekstu vienkārši padarītu spēcīgāku. Nu, un tas arī viss, kas man būtu jāsaka. Es vēlētos pateikties Lansdarba kungam par to, ka viņa rezolūcijas priekšlikums ir tik pilnīgs un tik dažādi punkti tur ir vispusīgi apskatīti. Nav. Uh... Paldies. Tagad Lohpīlers kundz lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu pievienoties pateicības vārdiem Lamsdorf kungam. Tas ir ļoti labs ziņojums. Gribēju tikai ieteikt vienu papildinājumu, un proti par cilvēktiesībām. Šeit tiek teikts, ka Eiropas Savienība agrāk un arī tagad uh, aktīvi iesaistās starptautiskās institūcijās, lai atceltu nāvis sodu. Un, um, es domāju, ka tas ir bijis arī diezgan veiksmīgi, um, veiksmīgs šis darbs, jo nāvis sods kļūst aizvien mazāk izplatīts. Šeit gribētu uh, uh, ieteikt, eh, lai mēs neuzskaitām visus cilvēktiesību pārkāpumus, jo tas varētu būt ļoti garš saraksts, bet mēs varētu tieši eh, koncentrēties uz spīdzināšanas izskaušanu, jo spīdzināšana pašā būtībā i, pilnībā ir pretrunā ar cilvēktiesībām, tas sagrauj personību un ir pilnīgi pretrunā visām vērtībām, galvenajām vērtībām, par kurām iestājas Eiropas Savienība par cilvēku tiesībām un par individu tiesībām. Tāpēc gribētu lūgt pieņemt manu priekšlikumu, lai Eiropas Savienība starptautiskās eh, fórumos arī cilvēktiesību padomē un ģenerālajā asamblējā ANO īpaši cīnītos pret spīdzināšanu. Šogad eh, tas ir arī ļoti aktuāls jautājums. Eh, īpašais pārstāvs Manfreds Novāks, pret, viņš ir pret spīdzināšanu īpašais pārstāvs, viņš arī vēlas, lai Eh, spīdzināšanas apkarošana būtu tiešām aktuāls temats eh, un pret to īpaši varētu iestāties Eiropas Savienība. Tāpēc gribēju to šeit ieteikt. Paldies. Paldies tagad Mauro kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es varu pilnībā atbalstīt Lamsdorf kunga tekstu bet es piedāvāšu grozījumu, kur mērķis ir svītrot kādu teksta daļu, proti i punktu ieteikumi. Šeit tas ir ļoti konkrēts jautājums, jo šeit, manuprāt, mēs nevaram tādus uh, īstus priekšlikumus uh, izteikti, jo šeit ir runa par Eiropas Savienības eh, vietu drošības padomē. Tātad, ja mēs tekstā sakām, ka tas ir ilgtermiņa mērķis, tad eh, šis te ilgtermiņa ir tāds tā kā, kas nekad neiestāsies. Un tad, ja tiek teikts, ka tam nevajadzētu vājināt dalību valstu svāru šajā uh, drošības padomē, tad kā tad tas tā izskatīsies, ja dalībvalstīm joprojām būs savs svars, tad kā tad uh, Eiropas Savienība varēs kļūt svarīgāka. Tāpēc es gribētu svītrot šo teksta daļu. Paldies, Lāmsdārba kungs, lūdzu jums atkal vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par uh, jaukajiem vārdiem, ko izteica kolēģi. Uh, Es ar interesi gaidīšu grozījumus un esmu pārliecināts, ka varēsim um, vienoties un, uh, piemēram, ko Lohpīlers kundze teica, tas ir pilnīgi bez problēmām pieņemams un uzreiz to arī var atbalstīt. Ko Māraukungs tikko teica, es uh, domāju, ka. Uh, šim parlamentam vajadzētu kaut kādā veidā paust pozīciju par drošības padomu. Es domāju, ka mēs kā politiska Eiropas Savienības institūcija, runājot par ANO reformu, nevaram uh, ANO pašu galveno institūciju drošības padomu atstāt novārtā. Tie kolēģi, kas strādāja jau iepriekšējā sasaukumā, piemēram, Milan Monkungs, zinās, ka uh, Eh, agrāk eh, mēs daudz detalizētāk un konkrētāk un pat strīdīgāk esam par to diskutējuši, jo ļoti konkrēti bija runa par to, kuru modeli tad izvēlēties, kā mēs vēlamies reformēt drošības padomi. Un tas eh, tika apspriests ļoti strīdīgi, jo bija ļoti atšķirīgs nacionālās pozīcijas. Ko mēs šeit darām? Un tas ir tāds apzināts eh, solis pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas ir aicinājums augstajai pārstāvei un dalību valstīm reiz pa visām reizēm nonākt pie kopīgas pozīcijas, nopietni par tādu padomāt. Un par to tad varētu balsot ģenerālajā asamblējā. Es domāju, ka nav labi, ja parlaments neko nesaka. Tas būtu par maz, bet aicinājums dalību valstīm un tas ir viss šis teksts, tas ir ieteikums padomē. Tātad aicinājums dalībvalstīm nopietni padomāt par šo jautājumu, censties nopietni tiešām panākt kopīgu pozīciju. Es domāju, ka šādu ieteikumu mēs varam izteikt. Un es domāju, ka kolēģi vairākums to varēs arī atbalstīt. Visā citādi paldies par jaukajiem vārdiem, un droši vien varēsim arī uh, to visu uh, apspriest un cerams arī gal galā pieņemt. Paldies! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir rītdien 6 vakarā. Tagad pāriesim pie nākamā punkta. Un mums ir eh, Lapīlers kundzes ziņojums finanšu instrumentu izveids atdarbībai ar industrializētām valstīm. Lūdzu, Lapīlers kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Tā kā mēs apspriežam ICI plus uh, uh, ziņojumu. Pēdējo reizi šajā komitejā mums bija tikšanās komisijā un vēl viena tikšanās komisijā ar, uh, kopā ar AFETēnu referentu. Vairākumā jautājumu, par kuriem mēs runājām, mēs varējām vienoties par jaunu formulējumu vai arī mēs vienojamies atsaukt dažus grozījumus. Tas uh, izskaidro, kāpēc tagad mūsu priekšā ir iesniegti grozījumi, astoņi grozījumi, kurus esmu iesniegusi es pati, kas esmu referente. Un šajos grozījumos atspoguļojas tā vienprātība, kur mēs sa sasniedzām. Bet mēs nesam sasnieguši nekādus citus rakstiskus grozījumus. Es īsi gribētu iziet cauri šiem grozījumiem. 21. grozījums, tur mēs piepildām vienkārši, kas ir juridiskais pamats šim instrumentam. Mums ir arī 22. grozījums, kur mēs runājam par jaunu instrumentu nosaukumu, un to mēs apspriedām arī pagājušais afetā. Un es gribētu uzsvērt, ka nosaukums, protams, nav svarīgākais šajā instrumentā, bet būtu vēlams uh, to pārsaukt, lai uh, norādītu regulas plašāku aptvērumu. Tātad mēs iesakām to saukt šeit par uh, instrumentu sadarbībai ar valstīm uh, tuvajos austrumos, Āzijā un Dienvidamerikā. Inta uh, referents nepiekrīt šim nosaukumam. Runājot par 23. grozījumu, uh, Šeit ir tehniska kļūda un ir teikts, ka jaunajai regulai vajadzētu atbalstīt ekonomisko eh, sadarbību, tā vietā, lai teikt, ka jāatbalsta socioekonomiskā sadarbība. Mēs piebildām arī sadarbību kultūras un akadēmiskajā jomā. Ir svarīgi teikt šajā grozījumā arī to, ka mēs ļoti skaidri nošķiram uh, attīstības sadarbības instrumentu, kas finansētu oficiālo attīstības sadarbību, un šo te jauno industrializēto valstu instrumentu, kas uh, atbalstītu sadarbību uh, kopējās intereses jomās, un tā nebūtu oficiāla attīstības palīdzība. Un to mēs paužam 23. grozījumā. 24. grozījumā, oriģinālajā versijā mēs sakām, ka Mums būs sadarbība ar partneriem, kuriem ir līdzīga politiskā, ekonomiskā un institucionālā struktūra un vērtības. Ja mēs skaidri eh, raugāmies uz eh, valstīm, kuras tad ietilps šajā partnerattiecību nolīgumā, mums ir skaidri jāsaka, ka daudzos gadījumos mums nav līdzīgas struktūras politiskajā jomā un arī vērtības nav līdzīgas, piemēram, cilvēktiesības. Tātad mūsu grozījumā mēs ar komisiju arī vienojāmies, ka varētu būt labāks apraksts šeit, un tur ir teikts tātad kooperācija jāveido ar partnervalstīm, lai sasniegtu konkrētos mērķus, proti konfliktu novēršana, uh, dialogu veidošana, līdzīgu politisku, ekonomisku un institucionālu struktūru un vērtību veidošana un atbalstīšana un uh, veidojot uh, apmaiņu ar uh, divpusējiem partneriem starptautiskos fórumos. Tātad tas ir skaidrāk, un man ir arī jāsaka, ka Inta šeit ir atšķirīgs <clears throat> viedoklis, jo viņi vēlētos sadarbīties uh, ar tādā ļoti nosacītā veidā. 25. grozījumā mēs eh, piebildām, ka mēs gribētu eh, paplašināt instrumenta aptvērumu, mēs pievienojam šo kultūras jomu. Un jāliek uzsvars arī uz aktivitātēm, eh, kas ir saistītas ar klimatu pārmaiņām un e, vides un uh, uh, sociāli ilgspējīgu attīstību. 26. pāns, 26. grozījums, tas ir jauns, un tur mēs sakām, ka divpusējās uh, tirzniecības un investīcija plūsmu veicināšana, un mēs piebilstam klāt, jo īpaši pievēršoties maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un tad 27. Uh, grozījumā mums ir. Uh, konkrētāk aprakstīta uh, sadarbības projektu veicināšanu, un mēs piebilstam sporta un kultūras atjaunīgo enerģiju un transporta jomā, un arī juridiskajā un cilvēktiesību jomā. Un vispēcot par finansēm, man jāsaka, ka šeit mums ir jāpieturas ordinālajam tekstam, uh, skaidri uz, uzsverot, ka budžeta sadalījums no 2007. līdz 2013. gadam ir saistīts ar jau pieņemtajiem lēmumiem par konkrētiem projektiem, un mēs to atbalstām. Bet ir svarīgi arī uzsvērt, ka no 2013. gada par šo posmu mums ir par to jādiskutē un jārod varbūt citi risinājumi. Šeit mums nav vienāds viedoklis ar ēnu referentu no Afet Galerkungu. Šeit mēs eh, uzskatām, ka finansējumu nevajadzētu pārvietot no attīstības sadarbības instrumentu. Vispēcot, es ieteiktu Afet eh, mēģināt eh, viedokļu apmaiņu drīz organizēt ar Eštons koncertu par šo te jauno instrumentu, kas ieliek pamatu nākotnes ārlietu politikas instrumentiem. Tad, tad runāt ar Ešāns kundzi, kādam vajadzētu būt šim instrumentam pēc pagaidu periodu, kas beigsies 2013. gadā. Jārunā gan par saturu, gan par budžetu. Paldies! Much. Paldies! Paldies, es esmu pārliecināts par to, ka konsultācijas būs ļoti vajadzīgas gan abās pusēs, un tagad lūdzu došu vārdu Galver kungam. Šef. Paldies, priekšsādātāja kungs, es gribētu tautas partijas grupas vārdā sesnīgi pateikties kolēģai par ļoti konstruktīvo sadarbību un pateikties arī komisijai. Tikšanās, kas mums bija, manuprāt, bija ļoti auglīga, un uh, Mēs tādējādi arī panācām vienošanos lielākā daļā jautājumu. Kolēģi jau pieminēja, ka ir viens punkts, kur mums ir atšķirīgs viedoklis, tas ir par papildu līdzekļiem, jaunajiem uzdevumiem. Mēs tiešām uzskatām, ka ja notiek uh, uh uzdevumu pārlikšana no viena instrumenta uz otru, uh, instrumenti, tad ir jābūt arī atliecīgam līdzekļu pārvietojumam. Un tāpēc mēs šajā jomā, ja nemaldos, tas ir 28. grozījums, mēs šo grozījumu tātad neatbalstīsim, bet visā citādi mēs to visu varam atbalstīt. Un varbūt komisija vēl varētu sniegt paziņojumu plenārsēdē par komitoloģiju, par interešu saglabāšanu un tad varbūt, ka mēs varētu šo te grozījumu vēl atsaukt. Uh, Jā, mēs varēsim atbalstīt to, ko saka komisija. Paldies. Paldies. Tagad pancerī kungs lūdzu. Pancerī. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi. Sociāldemokrātu vārdā es pirmām kārtām vēlētos pateikties referentei par darbu, ko viņa ir paveikusi. Man liekas, ka šeit uh, tas, ko viņa mums pastāstīja, bija ļoti vērtīgs. Tāpat arī es ļoti vēlētos uzsvērt to, ka referente bija atvērta, lai uzklausītu citus kolēģus. Un tāpēc vēlos pateikt, ka mēs viņai piekrītam. Paldies! Lūdzu, Lemoņiekungs no um, Releks ģenerāldirektorāta. Vai viņš ir šeit? Jā, viņš ir šeit. Paldies, priekšsēdētāji! Arī no komisijas puses es vēlētos pateikties referentē par padarīto darbu. Jā, tiešām mūsu dialogs bija ļoti auglīgs, un es domāju, ka lielākā daļa grozījumu mums būs pieņemami, lai gan, protams, um, komisijai vajag dot laiku, lai par to padomātu, bet, nu, principā mēs šos grozījumus varam pieņemt. Te vēl bija tas jautājums par finansēm, un es atkārtoju, ka mums te ir nepieciešams atrast risinājumu, lai sasniegtu mūsu mērķi. Mēs domājam, ka šī tēma noteikti ir jāizskata igadējo procedūru ietvaros attiecībā uz budžetu. Un tur eh, tieši šajā ietvarā viss būtu jāizlemj. Un mēs nevaram atrast, eh, mēs nevaram meklēt finansējumu avotu tiesību aktos. Un tas nu būtu par šo tēmu, kas attiecās uz grozījumiem. Par deleģētajiem tiesību aktiem, tad es domāju, ka mums būs uh, politiskas pārunas, kas vēl nākamajās nedēļās turpināsies, un mums ir jārod izeja no šīs situācijas, izmantojot īci. I, mm, mums nav iespējams to izmantot, tādēļ, kad uh, tas jau ir iekļauts 2010. gada budžetā, un tādēļ mums ir jāturpina tā aktivitāte. Um, kā tas bija paredzēts, un tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Bet es domāju, ka arī te mēs ātri varēsim vienoties. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, uh, Lūdzu Lokmiller kundze. Thank you <laughs> for... Uh, Paldies uh, par, par to, ka jūs ar mani tik konstruktīvi strādājāt. Man nav nekas daudz sakāms. Priekšsēdētājs lūdzu tikai lūdzu tagad neko nesabojiet. Mm, runātāji turpina. Es domāju, ka mums ir jāskatās, ko Inte teiks par šo tēmu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad es domāju, ka ir pienācis laiks pār iet pie Kovala kunga, kas bija priekšsēdētājs delegācijā, novērojot vēlēšanas Ukrainā. Tāpēc, ja Kovala kungs ir klātesošs, tad viņam tagad ir vārds. Lūdzu, Kovala kungs. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs. Eiropas parlamenta novē, novērošanas misija bija nosūtīta uz Ukrainu, lai novērētu, novērotu prezidenta vēlēšanas parlamentā. Abās prezidenta vēlēšanu kārtās mēs apmeklējām vairākus vēlēšanu iecirkņus Kievā un Doņetskā un arī citās pilsētās. Un visi mūsu novērojumi ir atrodami rakstiski attiecībā uz šo startautisko misiju. Atšķirībā no iepriekšējām prezidenta vēlēšanām. Šīs vēlēšanas ir novērtētas pozitīvi, un mums vajadzētu arī salīdzināt to ar citām vēlēšanām postu padomju valstīs. Ir jāņem vērā, kā iepriekš bija notikušas derīgas parlamenta vēlēšanas, un tad mums ir jāsaka, ka Ukraina ir viena no tām valstīm, postpadomju valstīm, kas var organizēt leģitīmas parlamenta un prezidenta vēlēšanas. Es domāju, ka to vajadzētu īpaši uzsvērt, ņemot vērā to, ka pat Polijai vēl ir reizēm grūti tikt galā ar posttotalitāro mantojumu un um, grūti pierast pie tā, ka var būt brīvas vēlēšanas. Un tāpēc vēlēšanas bija labas. Tomēr tur bija arī dažas nepilnības, sevišķi, kas attiecās uz politisko partiju uh, finansēšana un uz vēlēšanu procesu kā tādu. Es domāju, ka vairākos dokumentos un arī sarunās mēs turpināsim uzsvērt, ka labi vēlēšanu standarti ir nes nesaraujami saistīti ar politisko stabilitāti Ukrainā, un tas ir ļoti svarīgi pašlaik. Bez tā visa uh, Es domāju, ka nebūs nekāda progresa turpmākajās vēlēšanās Ukrainā. Es arī vēlētos pievērst jūsu uzmanību tādiem eh, sīkākiem aspektiem, kas tomēr radīja nepatiku vispār, kas attiecās uz vēlēšana procesa piemērošanu. Saskaņā ar starptautisko novērē, novērošanas misiju tas neietekmēja vēlēšanu rezultātu kā tādu, tomēr tas ietekmēja pirmsvēlēšanu atmosfēru. Abās prezidenta vēlēšanu kārtās. Un Un um, būtu ļoti grūti nepamanīt, ka ir tā, um, būtu ļoti grūti neievērot, ka uh, to, ka Ukraiņi uzticās šīm vēlēšanām, jo viņi tajās piedalījās, un to noteikti vajadzētu sasaistīt arī ar to, ka uh, politiskā vara tika efektīvi nodota tālāk. Tomēr es domāju, kā izvēlētie pārstāvji, viņiem ir jāuzņemās atbildība tieši tāpat, kā mums ir ļoti liela atbildība. Un es domāju, ka mums vajadzētu teikt, uh, kā mm, e, e, Ukrainai atstāt atvērtas durvis un teikt, ka Ukraina tiešām ir patiesi Eiropijska valsts, un ja tā izpilda noteiktus kriterijus, tad mēs varam dot viņiem tādu cerību vai mājiens par iespējumu integrāciju. Un bez šaubām te ir jāpiemina arī asociācijas nolīgums. Mm. Mums ir jānovērtē visa piepūle, ko veic pilsoņi, un uh, mums ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības nozīme, kā arī jāvieš viņos pārliecība par to, ka pilsoniskai sabiedrībai ir nozīme, un tā būtu skaidra zīme, kas mums parlamentāriešiem ir jāsūta. Un, nu, un vēl viena zīme, kas mums būtu jāsūt attiecās uz vīzu sistēmu. Ja mēs runājam par integrāciju, tad mēs redzam, ka pilsoņu brīvu pārvietošanās ir kaut kas, kas ir mūsu atbilde pašlaik. Un um, mums vajadzētu skaidri pateikt, ka vīzu režīmam ir jātiek atvieglotam un iespējams nākotnē atceltam vispār. Mums ir jārunā par visām šīm tēmām, mums ir jārunā par Ukrainas kontaktiem ar citām valstīm. Un visbeidzot, es vēlētos uzsvērt to, kāda E, bija loma šīm novērošanas misijām vēlēšanu laikā. Eiropas parlaments ir vienīgā institūcija, kas aktīvi e, ir klātesoša ECO misijās. Un um, Un eh, tas ļoti ietekmē visu mm, šo misiju novērtējumu. Mums ir nepieciešami šie secinājumi, lai varētu izdarīt savus galējos secinājumus par šiem vēlēšanām. Jums nepieciešams zināt arī, ko teica mediji un sabiedrība. Mēs vēlētos pateikties arī šīs ECO misijas Uh, vadītāju, kas mūsu misijas darbu un secinājums padarīja tiešām ticamu. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, lai visas Eiropas misijas, es te runāju par ECO, par Eiropas parlamentu un citām, lai tās sadarbotos savā starpā un būtu kontaktā ar Eiropas parlamentu. Es gan nevēlētos iesaistīt neatkarīgo valstu savienības novērotājus sadarbībā ar mums. Kaut gan tas neizslēdz, ka mēs nākotnē varētu ar viņiem sadarbīties, sadarboties. Un visbeidzot es vēlētos pateikt Stefanam Vicneram, kas ar mani sadarbojās un arī ECR e sekretariātu. Es domāju, ka mūsu misija bija ļoti auglīga un mēs esam ļoti daudz darījuši šo secinājumu labā. Paldies, lūdzu, Peterlis kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Es piekrītu mūsu delegācijas vadītājam attiecībā uz to, ko viņš teica par šiem novērojumiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, kā parlaments pievērstu lielu uzmanību šīm vēlēšanām. Es domāju, ka Ukrainā mūsu misija bija ļoti nozīmīga abās vēlēšanu kārtās. Bet tomēr mēs jutām tādu spriedzi gaitā, gaisā, jo tieši pirms otrās vēlēšana kārtas tika mainīts vēlēšanu likums. Un par vēlēšanām kā tādām man ir jāsaka, ka mēs novērojām uzlabotus vēlēšanu standartus Ukrainā tur tiešām ir veikti uzlabojumi, un es ļoti priecājos, ka mūsu misijas un citu misiju novērojumi un novērtējums ir ļoti tuvu. Un uh, Eiropiešiem pavisam noteikti bija liela loma šajā procesā. Tie bija viņi, kas arī prasīja, lai būtu vienoti standarti. Es domāju, ka Vēlēšanas, kas tagad notika Ukrainā, nekādā ziņā nemazina vajadzību pēc tā, lai mēs arī turpmāk pievērstu Ukrainai uzmanību un attīstības progresam šajā valstī. Paldies! Paldies! visi ir pārliecināti par to, ka Ukraina ir ļoti svarīga valsts un viss, kas tur notiek, tieši vai netieši, mūs ietekmē un tāpēc mums vajadzētu pievērst uzmanību, kas tur notiek. Cerēsim, ka vēlēšanas padarīs politisko arēnu Ukrainā stabilāku un uh, jūs. Nu, mēs varam cerēt, ka m, mm, varbūt būs lietas, kas uh, norisināsies labāk nekā agrāk, taču tie komentāri, ko jūs pieminējāt, protams, ir vērā ņemami. Kovalkungs, vai jūs vēlties kaut ko vēl piebilst? Lielas paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos tikai pavisam īsi pieminēt divas tēmas, par kurām man piemirsās. Es aizmirsu pateikties. Uh, pārstāvjiem un uh, mm, parlamenta locekļiem no citām politiskajām grupām, ar kuriem mūsu sadarbība bija brīnišķīga. Un mums, eh, es aizmirsu atgādināt, ka ārlietu komiteja un um, Ukrainas delegācija rītdien organizē semināru pulksten desmitos, un līdz ar to jums būs iespēja uzklausīt dažādus izcilus ekspertus. Un uh, tas būtu attiecībā uz mūsu novērošanas misiju. Un ceturtdien Viktors Janukovičs tiks iecelts, un tur arī būs Eiropas parlamenta pārstāvju klāsoši. Paldies, saka priekšsādātājs, tātad starp 10, no 10 līdz 11 būs šis seminārs, kurā mēs varētu nostiprināties um, zināšanās par to tēmu, kuras tika izrunāta tagad. Nu, un tālāk mums ir jāpāriet par mikrofinansējumu palīdzību Ukrainai, un tagad es došu vārdu Legutko kungam. He was not seated, he has to sit. <laughs> uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Kā references uzskatu, ka komitejai vajadzētu atbalstīt mikrofinanciālās palīdzības noteikums attiecībā uz Ukrainu, ņemot vērā, cik ļoti globālā ekonomikas krīze ir ietekmējusi Ukrainu. E, IKP ir samazinājies 2009. gadā par 15%, un um, tas, ko piedāvā komisija, ir apmēram 500 miljonu eiro aizdevumu formā. Uh, un tas eh, varētu veicināt eh, līdzsvaru saglabāšanu maksājumu bilancē un arī budžetā Ukrainā, un tā to nosaka Starptautiskais monetārais fonds, Starptautiskais valūtas fonds. Un eh, es arī atgādinu, ka ir 110 miljonu eiro, ar, kas tiek piešķirti ar padomas lēmumu. Uh, bet šis lēmums vēl nav ieviests. Un tomēr es piedāvāju grozīt komisijas eh, priekšlikumu ar astoņiem grozījumiem. Un eh, to mērķis ir sekojošs. Pirmais mērķis - veicināt saskaņotību Eiropas ārējās sadarbības rīcībā. Um, tātad komisija atsaucas uz nosacījumiem, kas ir uh, panākts starp Ukrainu un Startautisko valūtas fondu. Es domāju, ka jebkur palīdzība no Eiropas Savienības budžeta būtu jāsaskaņo ar Eiropas Savienības politikas prioritātēm attiecībā pret konkrēto partneru valsti. Tāpēc es iesaku grozīt šo dokumentu, lai palīdzība uh, atbilstu Eiropas Savienības un Ukrainas asociācijas darba kārtībai, kas tika pieņemta 2009. gadā. Un tas attiecas uz 1, 3, 5 un 6 grozīm. Otrais mērķis ir veicināt lielāku ietekmi no Eiropas Savienības puses, lai veicinātu struktūrālās reformas. Un tas ir, lai veicinātu uh, mērķi, kas uh, attiecas uz politisko sadarbību un ekonomisko integrāciju starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Lai stiprinātu pozitīvo nosacītību, es uh, piedāvāju ieviest konkrētus laika grafikus šiem nosacījumiem. Un tad uh, varētu izmaksāt līdzekļus tikai tad, ja nosacījumi ir izpildīti, un tas ir noteikts 6. un 7. grozījumā. Treškārt, es gribētu piebilst uh, sinekvanon nosacījumu, jebkādai palīdzībai, tas būtu Ukrainas politiskās elites vienošanās uh, nostiprināt uh, situāciju Ukrainā un veicināt reformas. To es piedāvāju otrajā grozījumā. Un visbeidzot, es uzskatu, ka ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas parlaments būtu pienācīgi informēts visā šajā ieviešanas procesā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka uh, likumdošana būs jāpieņem uh, parastajā likumdošanas procedūrā. Un to es uh, iesaku 4. un 8. grozījumā. Un pavisam īsi par laika grafiku. Ņemot vērā, ka INTA, kas ir vadošā komiteja, jau 16. martā balsos, gribētu jums atgādināt, ka jums būs jāstrādā ļoti saspringtā laika grafikā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 6. vakarā, 1. martā, un uh, Uh, balsojums būs tajā pašā dienā, kad uh, balsos INTA, un tas ir 16. martā. Es, kolēģi, protams, gaidīšu jūsu ieteikumus un komentārus, un labprāt sadarbošos ar jums šajā jautājumā, un, protams, arī nākotnē jautājumos, kas ir saistīti ar Ukrainu. Paldies! kā parasti mēs esam strādājuši vai nu par ātru, vai nu par lēnu. Šodien mēs strādājam diezgan ātri, jo nebija komisijas kolēģi, kas uh, komentētu šo ziņojumu, bet, nu, saziņa noteikti notiks. Vai ir kāds kolēģis, kas vēlētos izteikties? Nē? Tad paldies. Es vēlreiz gribu atkārtot, ko teica mūsu referents ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 1. Mans, marts 18.00, un, kā jūs jau minējāt, balsojums būs 16. martā Inta. Un šo pēcpusdienu mēs sāksim trijos pēcpusdienā atkal darbu, un būs Vidusjūras Savienības uzklausīšana, un balsošana varētu sākties apmēram 4.15. Eh, pēcpusdienā. Piec, Tātad paši tātad saplānojiet savu laiku. Uh,